Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlos paziņot uh, parlamentam par nopietniem pārkāpumiem, kas notika Francijas republikā un kas skar demokrātiskumu, tiesiskumu, kas pārkāpja arī individuālās brīvības. Iepriekšējais uh, republikas prezidents, iepriekšējais ministrs, advokāts um, uh, tika iesaistīts um, apstrīdama juridiskajā procedūrā, kur runa ir par individuālajām brīvībām. Tieslietu ministrs um, arī tajā ir iesaistīts. Septītajā sadaļā pamatiesība hartā rakstīts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz privāto dzīvi, mājokli, komunikāciju un privāto sfēru. Tagad um, Eh, es vēlos, lai eh, tiktu izskatīta šī pamatiesība neievērošanas lieta Francijas republikā. Varbūt parlaments arī varētu tikt iesaistīts. Paldies, Odekungs. Es uh, prezidentam sniegšu attiecīgu informāciju. Tagad sāksim balsošanu. Pirmais būs Zālas kunga ziņojums. Vienīgais balsojums personās balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts.